un aicinām strādāt pie konsolidēta atbalsta SKT kopīgi ar Eiropas parlamentu. Paldies! Paldies, komisāri! Tādējādi mēs beidzam šīs debates. Balsojums notiks rīt. Pulksten 12. Un tagad mēs pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir. Liseka ziņojums par sarunām par Eiropas Savienības un Grūzijas asociācijas nolīgumu. Un es dodu vārdu referentam Lisekam uz četrām minūtēm. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājs, komisāri, dāmas un kungi. Šis ziņojums līdz ar daudziem citiem ziņojumiem, ko esam pieņēmuši Eiropas parlamentā, ir ļoti nozīmīgs mums, Eiropas institūcijām, dalību valstīm, un it īpaši svarīgs tas ir eh, raugoties no Gruzijas valsts un nācijas viedokļa, kas piešķir lielu nozīmi šim ziņojumam. Future un šī ziņojuma nākotnē, Gruzijas nākotnē, iespējams, kā Eiropas Savienības dalībvalsts uh, valstī. Šis ziņojums eh, skār eh, Eiropas Savienības un Gruzijas asociāciju, bet arī šis ziņojums, kas tiek iesniegts parlamentam, skata vairākus sarežģītus jautājumus, kur ir saistīti ar Grūzijas valsts funkcionēšanu šodien un 2008. gada konflikta ar Krievijas federāciju sakām. Esmu gandarīts par iespēju sacīt, ka šis ziņojums pašreizējā izskatā ir guvis plašu atbalstu ārlietu komitejā. Un ceru, ka tas savā sākotnējā veidolā tiks pieņemts. 25 deputāti nobalsoja par, viens atturējās balsojumā par šo ziņojumu komitejā, kas nozīmē, ka galvenie politiskie spēki Eiropas parlamentā atbalsta šo ziņojuma versiju. Šis ziņojums mēdījos ir nosaukts par ļoti drosmīgu ziņojumu. Un, ja es drīkstu izteikties ārlietu komitejas vārdā, tad vēlos sacīt, ka šis ziņojums lielā mērā skaidri runā par sarežģītajiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Abhāzijas un Dienvidu Osetijas reģioniem, kurus Krievijas federācija uzskata par neatkarīgām valstīm, bet mūsu Eiropas parlamenta izpratnē mēs aicinām Krievijas federāciju respektēt starptautisko likumus. Mēs Uzskatām, ka situācija, kad tūkstošiem Krievijas karavīru, kas ir stacionēti šajos Krievijas reģionos, pārkāpjot starptautisko likumdošanu un 2008. gada vienošanos starp Krieviju un Grūziju, šo nolīgumu inicijēja prezidents Sarkozī. Francija tajā laikā bija prezidējošā valsts Eiropas Savienībā, un mēs uzskatām, ka Šie fakti prawnego przyjęliśmy już to określenie. Określ... Uzskatām, ka šie fakti, kas ir nu, iekļauti attiecīgos Eiropas institūciju dokumentos, balstoties uz to, mēs situāciju Abhāzijā un Osetijā varam uzskatīt kā okupāciju. Reģioni, kuri mūsuprāt ir Grūzijas teritorijas neatņemama sastāvdaļa, ir okupētas teritorijas, un tas ir vissvarīgākais šī ziņojuma politiskais punkts. Ir arī citi um, jautājumi, visaptvarošs brīvās tirzniecības nolīgums, eh, taču, diemžēl, man vairāk nav laika apskatīt eh, citus jautājumus, kas ir iekļauti eh, ziņojumā. Jā, Lise kungs, ir vairāki pieteikumi e, brīvā mikrofona procedūrā un došu vārdu vispirms Dāncils kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība atbalsta Grūzijas iestāšanos par demokrātiju un tiesiskumu cilvēktiesībām. Savā labo kaimiņa attiecību politikā un arī pa parlamentārajā dimensijā ar austrumu partneriem, arī Eironest kontekstā mēs par to esam runājuši. Mēs ceram, ka Grūzijas iestādes darīs visu, kas ir to spēkos, lai izveidot tādu kā mediju Eiropas standartu pielietošanai tirgus izveids jomā nacionālo minoritāšu integrēšanas ziņā, kā arī ekonomikas liberalizācijas ziņā. Uh, Gal galā konstruktīva politiskā dialoga veidošana ar opozīcijas pārstāvjiem arī ir ļoti nozīmīgs solis. Opozīcijai ir um, jādod neierobežot pieejamās informācijas līdzekļiem. Grūzijai ir jābūt mūsu partnerim, Grūzijai ir uh, jātuvinās Eiropas Savienībai, un tāpēc ir nepieciešams, lai šīs valsts iedzīvotājiem būtu vieglāk piekļūt vīzai, lai ieceļot Eiropā. Paldies! Paldies, es Bazesko kundze runā. Es vēlos arī pateikties Liza kungam par šo ziņojumu. Grūzija šobrīd īstenot demokrātiskas reformas sadarbība ar Eiropas Savienību ir ļoti būtisks stimuls šo reformu turpināšanai. Es atbalstu ierosinājums attiecībā uz Eiropas perspektīvu eh, Grūzijai, kas attiec uz sarunām par asociācijas nolīgumu. Un, um, sarunām par brīvās tirzniecības zonu. Ir ļoti būtiski, lai Eiropas Savienība aktīvāk iesaistītos konfliktu risināšanā saskaņā ar um, izmaiņām um, jauniem notikumiem kaimiņu valstīs. Es arī apsveicu to, ka šeit ir teikts par uh, sarunām attiecībā uz brīvo tirdzniecības uh, zonu Tāpat es arī vēlos pozitīvi izteikties par nolīgumu starp Grūziju un Krieviju attiecībā uz eh, Krievijas iestāšanos Pasaules tirzniecības organizācijā. Es domāju, ka tas palīdzēs eh, stabilizēt šo reģionu. Paldies! Gruzínsko je jednou z mnohých krajín, ktorá sa... Paškas kungs. Paldies! Runājot par Grūziju, jāsaka, šī, ka šajā valstī demokrātijas veidošanu aizēnoja komunismu režīmu mantojums un tas, ka trūka sadarbības starp valdību un opozīciju. Tas ļoti bieži izraisīja konflikts pilsoņu starpā. Strīds par Abhāzijas teritoriju arī nepalīdzēja šajā situācijā. Situācija līdzinājās Kosovas konfliktam, jo dienrastī vēlēs nonākt Krievijas paspārnē. Mēs nes, es neesmu pārliecināts, ka mūsu ietekme šajā reģionā ir pietiekama. Paldies, Luničekas kundze, lūdzu. Thank, thank you, uh, President. I... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu komentēt un pateikties Līsaka kungam par ļoti labo ziņojumu un par ļoti labo sadarbību ar dažādajām politiskajām grupām. Arī mēs no zaļo puses atbalstījām viņu ārlietu komitejā, mēs arī rītdien balsosim par ziņojumu. Es gribētu uzsvērt vienu jautājumu, kas man šķiet ļoti būtisks. Lai arī cik lielā mērā es esmu tā, kas ir kritizējusi un apgalvojusi, ka Krievija ir atbildīga par šo teritoriju okupēšana, kas būtībā ir Gruzijas neatņemama sastāvdaļa, mums tomēr ir jāparaugās, kas notika 2008. gadā. Tev līnija ziņojumu. Mums ir arī grozījumi, ko mēs vēlamies, lai tiktu iekļaut šajā grozījumā, un ir nepieciešams, lai Grūzija arī vairāk sadarbotos ar starptautisko kriminālu tiesu. Manā rīcībā šodien ir eh, ziņojums no Norvēģijas Helsinku komitejas, un tur ir skaidri rakstīts, ka Grūzijas iestādēm, varas iestādēm ir vairāk jāpievērš uzmanība tam, kas notika uh, pirms 2008. gada kara un tā laikā, un ka Gruzijas varas iestādes daļai nevēlas un nespēja īstenot sta izmeklēšanu, starptaut šo te kārnoziegumu izmeklēšanu par notikumiem 2008. gadā. Un uh, arī Grūzijas laikrakstos ir teikts, ka prezidents Sakašvilī 2008. gadā ļāva Krieviem um, izprovocēja šo te kāru. Es nezinu, kas īsti notika, bet es domāju, ka ir jāveic izmeklēšana un Grūzijai tik tiešām ir jāizrāda lielāka sadarbība, bet, kad ir runa par cilvēktiesību pārkāpumiem un uh, kara noziegumiem. Paldies. Komisārs Kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es gribētu pateikties jums par šo iespēju un uh, izteikt gandrību par to, ka Eiropas parlaments ir uh, izteicies uh, arī par. Uh, sarunām, kas skar asociācijas nolīgumu ar Grūziju. Mēs esam vairāk kārt sarunājušies arī ar referentu, kas, mūsuprāt, ir izstrādājis tādu ļoti līdzsvarot ziņojumu. Rekomendācijas, kas šeit ir iekļautas, mums palīdzēs tālākās sarunās ar Grūziju. Veiksmīgas sarunas un nolīguma noslēgšana būs liels solis pretī Grūzijas ekonomiskajai integrācijai ar Eiropas Savienību un uh, mūsu attiecības līdz ar to nonāks Eiropas Savienības līmenī. Mēs saprotam, ka Grūzija lielu vērību piešķir savai Eiropiešu identitātei. Protams, tas, kas notika 49. gadā, 49. pāns ir strīdīgs, bet ļoti būtiski ir eh, izmantot tās daudzās eh, iespējas, eh, kas palīdzēs izmainīt attiecības šobrīd, un līdz ar to mēs radīsim lielāku Eiropiskumu Grūzijā. Es gribētu īsumā jūs informēt par to, kā, cik tā mēs esam sarunās. Kopā ar Grūzijas partneriem mēs intensīvi strādājam, lai virzītos uz priekšu sarunās. Kopš šo sarunu sākšanas, kas no 2010. gada jūlijā, Sarunas ir īstenos eh, plenāru sēdēs, eh, runājot par eh, tieslietu jomu, ārējo un drošības politiku, ekonomisko sadarbību un septiņas plenāru sesijas ir notikušas Un astotais eh, notiks drīzumā. Ir panāks progress par preambulu un eh, nolīgumu pamatprincipiem. Mēs provizoriski esam varējuši vienoties par lielu daļu tekstu, un provizoriski vienošanās ir panākt arī par vairākiem elementiem, kas ir saistīti ar eh, politisko dialogu, ārpolitikā un drošības politikā. Nav pārsteidzoši, kas drošība un stabilitāte. Uh, pastāvošā konflikta mierīgs, mierīgs atrisināšanas gadījumā, kas skar Dienvidosetiju un Abhāziju, ir ļoti būtisks. Tāpat mēs esam runājuši par tieslietu jautājumu. Puses ir panākušas progresu arī sarunās par eh, ekonomisko sadarbību. 19 no 28 sarunu sadaļām ir, pa, ir slēgtas. Eiropas Savienība drīzumā arī sāks eh, sarunas ar Grūziju par uh, par brīvās tirdzniecības um, nolīgumu un 20. 9. un 30. septembrī Varšavā notikušajā samitē arī tik par to runāts. Uh, Grūzija arī ir panākusi ļoti būtisku progresu īstenojot dažas no rekomendācijām. Eiropas Savienība ļoti augstu vērtē Grūzijas rīcību, risinot problēmas un veicot soļus, kas ir nepieciešams sārunām. Šobrīd mēs atrodamies procesa galīgajā fāzē un komisija līdz gada beigām visdrīzāk varēs nākt klajā ar formālu rekomendāciju Eiropas Savienības dalību valstīm. Pagājušajā nedēļā tik starp Grūziju un Krieviju tika panākt ļoti būtiska vienošanās par Krievijas iestāju PTO. Eiropas Eiropas Savienība atzinīgi vērtē to, ka Grūzija pieņēmu šo kompromisu. Eiropas Savienības un Grūzijas interesēs ir tas, lai Krievija atrastos PTO noteikumu sistēmas ietveros